debatēs, bet domāju, ka vislabākais veids, kā piedalīties debatēs, vispraktiskākais veids, kā to darīt, ir būt šeit. Priekšādātāja konference runājusi par nominācijām delegācijās un gribētu atgādināt deputātiem, ka termiņš grozījuma iesniegšanai šiem priekšlikumiem ir šodien. Un balsojums savukārt notiks šīs dienas balsojuma laikā no 2012 līdz 1. Darba kārtības jautājums, kas mums tagad jāskata, ir padomas un komisijas paziņojumi.